el señor presidente. Buenos días, amigas y amigos. Labrīt, cienējamie draugi, cienējamie kolēģi. Atsāksim plenārsēdi. Pirmais punkts mūsu šodienas darba kārtībā ir mūsu kolēģi Kalfinkungs sagatavotais ziņojums par Eiropas investīciju bankai sniegto Eiropas Savienības galvojumu pret zaudējumiem attiecībā uz aizdevumiem un garantijām projektiem, kurus īsteno ārpus Eiropas Savienības. Mēs bezliekas kavēšanās dosim vārdu Kalfinkungam. Referentam, lūdzu. Jūsu rīcībā ir četras minūtes. Nu, jūs varat izteikties arī 6 minūtes, bet 2 papildus minūtes varat izmantot debašu noslēgumā. Ja vēlaties izmantot 6 minūtes tūdaļ, varat to darīt. Paldies, priekšsēdētāji! Dāmas un kungi, pašreizējais Eiropas Investīcija bankas pilnvars beigsies oktobra beigās, un Eiropas parlamentam un padomē ir jāvienojas par noteikumiem,